izmaiņām komitejās. Šis saraksts tiks publicēts, ja nebūs nekādu piezīmju par to, tad pieņemot šīs dienas sēdes protokolu, šis jautājums tiks vērtēts kā pieņemts. Nākošais jautājums. Kopā ar padomu parakstīsim sešas likumdošanas normatīvos aktus. Tas atbilsts darba kārtības un reglamenta 74. pantam normatīvo aktu nosākumi tiks publicēti šī dien, šīs dienas protokolā. Tagad pievērsīsimies darba